Dear colleagues, godātie kolēģi, labdien! Vēlos sveikt ECB vicepriekšsarētāju Luisu Digindus kungu. Pirms pāriet pie viedokļu apmaiņas ar viņu, man ir jāizsaka vairāki paziņojumi. Vispirms jāpieņem darba kārtība. Paldies! Tālāk. Protokoli no sanāksmēm 29. novembrī, 13. decembrī, 25. un 26. februārī. Paldies! Īsts kopsavilkums rekomendācijām un lēmumiem no koordinātora sanāksmes. Atsevišķas diskusijas par Brexit nav bijis. Koordinātori pauda apmierinājumu ar pakalpojumiem, kurus e, šajā sasaukumā sniedza Poldepā un Eigov, veicinot parlamentārās uzraudzības darbu, un jāprasa arī SSM un SRM publisko uzklausīšanu, oficiālo protokoli. Ja iesaista vairāk interesēto pušu. Budžets 2020. gada ekonomikas prioritātes e, trešdien, 20. marta vakarā bija termiņš komentāriem e, vēstulē budžeta komitejai. Tāpat koordinātori tika aicināti iesniegt komentārus attiecībā uz e, četrām, četriem lūgumrakstiem, kas bija iekļauti dosijai. Tad tika panākt vienošanās ar tikšanos 26. Eh, martā ar komisāru Moskovisī, tāpat arī eh, sekretariāts meklēs iespēju un organizēt eh, tikšanos ar ECB priekšsēdētāju Dragi jūlijā. Fiskālā pakta dosie pēc AFCO priekšsēdētājas vēstuli no 7. marta par reglamenta 171. pānta interpretāciju Priekšsēdētājs atgādina koordinatoriem, ka ir e, dalīta nostāja attiecībā fiskālā pakta dosjē un norādīja, ka nekas nav mainījies attiecībā uz koordinatoru lēmumu neko nedarīt e, šajā dosjē šobrīd. Un tāpēc priekšsēdētāja konference ir jāņem, e, jāpieņem lēmums par darba kārtību plenārsēdēm. Kā jūs zinat, mēs šodien balsosim. Esam panākuši vienošanos par ESFS pārskatīšanas paku. Tas notika 21. martā vienojāmies saglabāt eh, pašreizējās pārvaldības struktūru, bet stiprināt priekšsarētāju pilnvaras un lomu. Tāpat arī vienojāmies, ka ESMA tiešā veidā uzraudzīs trešo valstu eh, kritisko etalonu administrators un eh, datu atskaišu sagatavošanas sniedzējus par fiskālis tika apstiprināta daļēji vienošanās 21. martā. Līdz likumdevēja vienojās turpināt sekmīgo fiskālis programmu arī nākošajam DFS, eh, palielinot caurskatāmības eh, prasības, liekot eh, īpašu uzsvaru uz cīņu pret no, nodokļu krāpniecību, izvairīšos nodokļu nomaks un agresīvu nodokļu plānošanu. Tāpat arī tika lēmts, ka ir jāļauj uzstāties arī ekspertiem no trešām valstīm Tāpat, ir, ne, tāpat netika panākta vienošanās par budžetu un attiecībām trešām valstīm saistībā ar deleģētiem un īstenošanas aktiem. Šie jautājumi ir atkarīgi no, to, ka, no tā, kā tiks panākt horizontālā vienošanās par DFS. Un tad ar komiteju konsultēsies pēc daļējas pagaidu vienošanās panākšanas. Tātad atvainojos vicepriekšsēdētājiem Degindos kungam par šiem garajiem paziņojumiem, bet tagad varam pāriet pie mūsu piektā darbkārtības punkta. Sveiktu vēlreiz ECB eh, e vicepriekšsēdētāju Luisu Digindos, kurš ir ieradies, lai prezentētu ECB gada pārskatu 2018. gadam, kas tika publicēts 22 oficiālās ES valodās ECB tīmekļa vietnē šodien 15.00. Apskatot ECB politiku, aktivitātes ekonomikas un finanšu jomā 2018. gadā, tā skaitā monetāra politika, finanšu sektora, tirgus infrastruktūra, maksājumi, finanšu pakalpojumi, kas sniegti citām iestādēm, banknotes un monētas, statistika, ekonomiskie pētījumi, juridiskās aktivitātes, starptautiskā un Eiropas sadarbība. Uh, un citi jautājumi. Tāpat arī ECB ir publicējusi atbildes uz e, komentāriem, kas e, nāk no Eiropas parlamenta attiecībā uz iepriekšējā gada pārskatu. Tātad e, šis debats ir ļoti svarīgas, noderīgas, un tagad došu vārdu ECB vicepriekšsēdētājiem ievadu uzrunai. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas deputāti Dāmas un kungi, man ir prieks būt šeit pirmā reize kā ECB vicepriekšsēdētājiem. Un ar prieku prezentēšu mūsu gada pārskatu 2018. gadam. Šis ir, šis ir paredzēts eh, eh, kā mūsu galvenais produkts, kas paredzēts ir ES līgumos, bet daudz kas ir atkarīgs arī no un tā kā līguma ir eh, noteikuši šīs prasības. Un eh, mēs eh, pie reizes ar pašu ziņojumu publicējam arī komentāru atbildes par iepriekšējo gada pārskatu. Un tas ir attiecams arī uz vērtspapīra tirgus programmu. Savās piezīmēs es apskatīšu uh, ECB pieņemtas lēmums pagājušajā gadā un kāda tiem bija ietekme uz, um, uz, uz lēmumiem uh, un notikumiem pagājušajā gadā. Kā jau tas noteikts, uh, vidējā termiņā Ehm, mūsu galvenais mērķis ir tuvoties 2% inflācijai un sniegšu arī pārskatu par lēmumiem, kas pieņemti ir ECB pa, ehm, padomē 7. martā. Tāpat arī apspriedīšu Eiropas finanšu eh, programmu, tuvojoties parlamentu sasaukumu noslēgumu šajā eh, likumdošanas eh, ciklā. Mūsu monetāra politikas pasākumi turpināja Uh, savu ieguldījumu uh, finanšu situācijas uzlabošanā, atbalstot Eirozonas uh, paplašināšanos 2018. gadā. Un aizdevumu likmes Eirozonas uzņēmumiem un mājasemniecībām bija tuvu viszemākajām, kādas ir jebkad bijušas. uzņēmumi īpašu labumu guva no obligāciju iepirkuma no nebanku sektora, izmantojot CSPP. Un eh, tas ļāva atbrīvot bilancē vietu bankām, ietekmējot arī kredītu pieeja piedāvājumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Kaut arī monetārā politika atbalstīja iekšējo pieprasījumu izaugsmes eh, temps bija mērens 2018. gadā. IKP auga par 1,8% eh, salīdzinot ar 2,4% gadu iepriekš. Tas galvenokārt eh, notika tādēļ, ka samazinājās globālai tirdzniecības apjomi. Viens no piemēriem varētu būt pāreja uz jaunu auto emisiju standartiem jauniem standartiem šajā jomā, kas radīja problēmas Eiropas autoražošanas eh, sektorā. Inflācijas eh, pasākumi joprojām bija eh, samazināti, deflācijas risks ir praktiski pazudus un tiek prognozēts, ka inflācija pakāpeniski augs. Tādējādi tiks stiprināta iekšējā ekonomika, Um, monetārā palika. Un tādējādi mēs vidējā termiņā varēsim nonākt pie tuvu pie diviem procentiem. Mēs e, līdz ar to izlēmām e, e, izbeigt aktīvu iepirkšanas programmu līdz 2018. gada beigām un lēmām, ka mums ir jāizmanto politikas procentu likmes un savas prognozes vadlīnijas lai saglabātu pietiekamu eh, rēģēšanas spēju. Mums ir arī jābalstas uz datiem šajās komponentēs. Abu komponentu kombinācijā pierādīja mūsu gatavību pildīt eh, savu mandātu attiecībā uz cenu stabilitāti. Mūsu uh, Eh, prognozes vadlīnijas attiecībā uz būtiskākajām ECB procentu likmēm eh, tika stiprināts ar atkārtotām investīcijām iegādātajos aktīvos. Mēs plānojam saglabāt eh, šo vērtspapīru portfeli un turpināsim atbalstīt labvēlīgas finansēšanas apstākļus. Sākot ar otro pusgadu 2018. gadā, Eirozonas ekonomiskā izaugsmēs temps bija mērenāks nekā sagaidīts. Un izskatās, ka šis mērenums eh, turpināsies arī eh, šogad. Pagaidu iekšēji eh, izaugsmu mazinošie faktori ir izrādījušies ilglaicīgāk nekā plānots, un globāla ekonomika arī mazāk atbalstoša Ir jāņem vērā arī ģeopolitiskie faktori, protekcionismu draudz eh, un arī eh, jaunatīstības tirgos ir eh, pārāk daudz neskaidrību. Saskaņā ar mūsu jaunākajām prognozēm Eirozonas izaugsmei tā ir pārskatīta ievērojamā mērā 2019. gadam, un šobrīd izaugsmē liek plānota 1,1% apmērā. Negatīvo faktoru ietekme uz izaugsmi tiek eh, plānota aizvien mazāka, un eh, turpmāk izaugsmi varētu veidot 1,5% 2021. Eh, gadā, atgriežoties pie sākotnējām prognozēm. Un pieaugot nodarbinātībai un augot algām, tas turpinās arī izaugsmī globālajās aktivitātēs. Tomēr mēs saskaramies arī ar uh, spiedienu uz cenu. Pa, inflācija arī turpmāk būs neliela un um, nominālā inflācija š, pēc mūsu prognozēm sasniegs 1,6% 2021. gada beigās. Tāpēc ir nepieciešams turpināt īstenot um, monetāro politiku. Marta sanāksmē mēs e, izlēmām koriģēt e, mūsu prognožu vadlīnijas, saglabājot līdzinējās e, likmes līdz 19. gada beigām. Līdz ar to līdz minimumam samazināts jau kādas iespējas, ka procentu likums varētu strauji augt līdz šī gada beigām. Protams, ka mums ir jāsniedz arī nepieciešamās papildu korekcijas. Mēs konstatējam arī to, ka kaut arī banku aizdevumu nosacījumi joprojām ir ļoti labvēlīgi, bet, bet vājās prognozes tomēr varētu ietekmēt nosacījumus, uz kuriem bankas ir gatavs aizdot uzņēmumiem un mājasemniecībām. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka banku refinansēšanas vajadzības, kas izriet no banku obligācijām un TLTRO, ne, neapdraudētu monetāras politikas nodošanu tālāk. Uzsākot TLTRO 3 eh, kārtējo ilgtermiņa refinansēšanas operāciju, sākot ar 2019. gadu, eh, tā, kas, un, eh, kas noslēgsies 2021. gadā. Katrai šis derīgums būs divi gadi. Bankām būs iespējams iegūt 30% no šīm um, instrumentiem un e, tādējādi īstenot būtiskākās refinansēšanas operācijas. Līdz ar to mēs nodrošināsim e, to, ka e, inflācija saglabā uzņemto virzienu uz mērķi. Atskaroties uz pagājušo gadu, finanšu stabilitātes nodrošināšana kļuva aizvien grūtāka, kas ir saistīta ar sistēmisko stresu indikatoriem Analizējot ECB gada pārskatu, kļuva skaidrs, ka ir eh, da, eh, daži notikumi, kas ir ietekmējuši finanšu stabilitāti. Tomēr ir arī augsta riska aktivitātes, eh, kas finanšu tirgu atspoguļoja pārsvarā zemu risku prēmijas. Arī Brexit process radīja lielāku neskaidrību politiskajā jomā ņemot vērā to, ko sagatavojoties eh, Brexitam ir paveikuši eh, publiskās iestādes un privātais sektors, scenārijs bez vienošanās eh, rada zināmus apdraudējumus Eirozonas finanšu stabilitātei, bet ar to varēs tikt galā. Eiropas Savienības līdzlikumdevēji ir pieņēmuši būtiskus eh, pasākumus finanšu regulējumu jomā, kas ļaus eh, izveidot noturīgāko Eiropas finanšu sektoru. Lielākā daļa no eh, reformām, kuru iemesls bija globālā finanšu krīze, tagad būs pabeigtas. Tomēr, lai izveidotu pilnvērtīgu Eiropas banku tīklu, ietvaru, Mums ir nepieciešams vienots banku tirgus. Tāpat ir nepieciešams izstrādāt pilnībā integrētu kapitālu tirgu, vienlaicīgi veidojot un stiprinot regulatoru un, super, un uzraudzības ietvaru nebanku finanšu sektoram. Līdz ar to ir jāpabeidz darbs pie banku savienības un arī jāveicina kapitāla tirgus savienības pabeigšana. Uh, Kā jau to apspriedām gada pārskatā, 2018. gadā ECB turpināja sniegt e, savus padomus tieši šajā jomā. Nākošajos pāris mēnešos pirms jaunā sasaukuma ir lieliska iespēja domāt par nepieciešajiem soļiem, kas jāspēr, lai pabeigtu uzsāktās reformas. Īsta kapitāla tirgus savienība un pabeigta banku savienība ir būtiski svarīga, eh, lai labāk funkcionētu EMU, eh, kas nodrošinātu labākus integrētus tirgus un pārobežu privāto risku dalīšanu, eh, kas šobrīd atpaliek no situācijas ASV. No institucionālās puses vienotā noregulējuma fonds, tāpat arī diskusijas par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu EDIS ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu Banku Savienības uzticamību. Eiropas sistēma spēlē savu lomu kā eh, katalizators pārmaiņām un mm, tirgu standartu harmonizēšanai, kā arī eh, veicina šķēršu nojaukšanu finanšu tirgus integrācijā, lai uh, veicinātu tūlītēju maksājumu īstenošanu, Eirosistēma 2018. Eh, gada novembrī uzsāka inovatīvu pakalpojumu Target eh, tūlītēju maksājumu sistēmu TIPS kas ļauj veikt maksājumu starp privātpersonām un uzņēmumiem mazāk nekā 10 sekundžu laikā. Bet, lai privāta riska dalīšana un tirgus integrēšana būtu efektīva, tai ir nepieciešams atbalsts no citām politikām pirmkārt jau eh, pilnvērtīgi jāīsteno budžeta noteikumi un daudz efektīvāk jākoordinē ekonomiskas politikas eh, Eirozonā. Un jāveicina arī uzticēšanās starp dalību valstīm, lai veicinātu tālāk integrāciju. Tāpat ir jāstiprina EMU eh, starp, starp iestāžu sadarbība. No otras puses ir arī jātīsta, jāstiprina Eiropas stabilitātes mehānismā operatīvā kapacitāte. Tas ļaus aizsargāt Eirozonas dalību valstis pret nopietniem šokiem. No otras puses, jāstiprina arī budžeta instrumentu konverģence un konkurētspēja Eirozonā, stiprinot noturību Eirozonā un dalību valstīs. Noslēgumā Mēs tuvojamies šī parlamenta sasaukuma noslēgumam, tāpēc vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos šai komitejai par ļoti konstruktīvajām attiecībām, kas starp iestādēm ir izveidojušās pēdējo piecu gadu laikā. Šie laiki nav bijuši viegli, kā jūs zinat, un pilsoņi ir pamatoti prasījuši efektīvu un taustāmu atbildi uz ekonomiskiem finanšu izaicinājumiem. Jūs esat spēlējuši svarīgu lomu, lai īstenotu šo, šīs prasības un nodrošinātu, ka ECB atbildība uh, Vienlaicīgi arī neatkarīga tiktu efektīvi nodrošināta. Kā līdz likumdevēji Jūs sagatavojāt un pieņēmāt reformas, kas padarīja par iespējamu spēcīgākas savienības izveidi šobrīd. Jūs labāk par mani zināt, ka reformas ir nepārtraukts process un iegūms no šiem pasākumiem neviegli ir, nevienmēr ir viegli komunicējami. Kā to parāda decembra eirobarometra pētījums, atbalsts eiro 2018. gadā pieauga līdz 75%. Līdz ar to ir iespējams izmanto to kā atspērienu punktu tālākam ceļam uz padziļinātāku un pilnvērtīgāku EMU. Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies no sirds! Paldies, vicepriekšādātāda Gindus! Pirmām kārtām, protams paldies par visu, ko jūs um, kā ECB darāt. Mm, tāpat arī paldies par šiem nesenajiem datiem un ekonomikas projekcijām. Un šie pēdējie lēmumi, manuprāt, tiešām bijuši tādi viedi. Un ar nepacietību gaidām arī jūsu turpmāko lēmumu nākamnēnes. Tad redzēsim, kā tad tiksim galā ar šo palēninājumu attīstības tempos tautsēmniecībā. Vēlos teikt jums arī paldies par jūsu vārdiem attiecībā uz EMU reformu. Un ESM nu, pilnībā, izveidošana pilnībā atbilstībā visiem noteikumiem. Un, nu, protams, arī par budžeta instrumentu aptvērumu. Uh, Jāsaka, runājot daži no mums ir tādi krietni ambiciozāki, bet tas, protams, ir tāds diskutējums jautājums arī šajā komitejā. Tāpat kā ECB un dalību valstīs. Un visbeidzot, paldies arī par to lielisko sadarbību, ko īstenojāt ar mums. Prieks, ka esat šeit. Jūs jau teicāt, ka lūk šis Šī ir jūsu pirmā reize, bet, nu jā, um, nedaudz um, sajaucu to reizi, kad jūs bijāt šeit uh, uz uzklausīšanu, bet nu, šai kapacitātei, ja šai amatā jūs esat šeit pirmo reizi, bet nu, tīri mums jau taču ir arī tādas personīgākas attiecības. Un domāju, ka šai sadarbības rezultātā un šai mandātā esam paveikuši ļoti labu darbu, esam uzlabojuši dialogu, sadarbību, no vienas puses atbalstot ECB neatkarību no otras puses vienlaikus īstenojot parlamentāro kontroli, kas ir nozīmīga. Tāpēc esmu pārliecināts, ka arī nākamais parlaments turpinās izmantot šīs labi izveidotās attiecības. Nu, tad pāriesim tālāk pie deputātiem un pie viņu jautājumiem. Pirmais runātājs ir Langena kungs. Lūdzu. Jā. Jā, paldies. Paldies, Dagindas kungs. Priecājamies jūs šeit redzēt. Tā ir jūsu pirmā prezentācija šeit, komitejā, parlamentā. Mm, jāsaka, es biju nedaudz vīlies, tomēr, ka šeit, šeit zālē ir tikai septiņi deputāti klāt. Tagad, kad jūs liekat klāt, mm, es varu, jūs liekat priekšā savu pirmo eh, ziņojumu. Tas, tas, protams, saicīs ar to, kāda šobrīd ir nedēļas diena un arī tas, ka sasaukums to vairs beigām. Nu, tas tā piezīmē, bet jebkurā gadījumā liels paldies, paldies par šo ikgadējo ziņojumu ar ECB prezidentu un dažādiem direktoriem, kas eh, nu, par to atbildīgi esam daudz sprieduši par to un par dažādiem veidiem metodiem. Par trim lietām vērnots runāt. Pirmam kārtām inflācijas eh, likmes, par kurām šobrīd attiecīgi tiek ziņots. 1,4% ir samazinājums, tāpat laikā nu, bezdarba līmenis ir zemākais šķiet kopš 2008. gada. Nu, tā tad tiešām tādas pozitīvas lietas. Un inflācijas rādītāji savukārt pēdējos eh, gados tiešām faktiski bija cieši sasaistīta ar enerģijas cenām un ar digitalizācijas palīdzību faktiski ECB eh, e pati pēc savas definīcijas, nu, tagad ir nonākusi pie šī skaidra, kas ir zem diviem procentiem. Līdz ar, nu, ko tad darīs ECB, ja šie rādītāji tālāk kritīsies? nu, tad jau nevarēs īstenot attiecīgi monetāro politiku. Un tāpēc jautājums ir šāds. Kas šobrīd izskatās ar šo eh, pamatinflāciju? Pamat nu, ja, piemēram, noņem no šo sezonālo, sezonālās svārstības, kas saistīts ar enerģiju. Otrām kārtām ECB ir mm, arī paziņojusi, piemēram, ka jauni pasākumi mm, tiks īstenot negatīvas procentu likmes. Mm, varētu tikt paredzēts un kāda veida mēri tad varētu tikt pieņemta, lai novērstu šādu situāciju, kas, nu, novestu pie, nu, katastrofas banku sektorā. Un trešā lieta. Jūs runājat par banku savienību un kapitāla tirgus savienību. Mēs zinām, ka Eiropas parlamentā ir bijušas arī dažādas pārdomas par uh, visiem šiem eh, depozītu nodrošinājumiem un tam līdzīgi. Un mans jautājums ir, ko tad jūs gaidāt no parlamenta nākamajā sasaukumā šajā jomā? Nu, piemēram, Edis kontekstā. Nu, izņemot, protams, to, ka viena otra dalībvalsts, protams, ir nu, iespītējusies un iestājas pret šāda veida noguldījumu drošības eh, sistēmu. Thank you very much, uh, Mr. Lange. Paldies, Langas kungs. Jūs uzdevāt jautājumu par trim lietām. Pirmkārt, inflācija, otrā šīs negatīvās procentu likmes un to ietekmu uz bankām, un visbeidzot par banku savienības pabeigšanu un to, cik svarīgi šeit ir šie atsevišķi elementi. Un nu, tad centīšos uz tiem arī atbildēt. Vispirms jautājums par inflāciju. Šodien saņemam svaigākos datus par inflāciju, respektīvi par inflāciju martā, jūs jau redzējāt, ka ir 1,4% pašreizējais rādītājs. Samazinājums par 0,8 punktiem. Nu, pārsvarā šis samazinājums ir bijis tāpēc, ka ir, kā jau jūs te, nu, teicāt, attīstījušās enerģijas cenas, bet Arī pamata inflācija ir mainījusies aptuveni 1%, nedaudz virs 1% pēdējos 3, 4, 5 mēnešus. Bet tagad redzam arī, ka šīs rādītājs samazinās. Tas ir svarīgs jautājums. Kas tad šobrīd notiek ar pamata inflāciju? Domāju, ka tas būtiskākais šobrīd ir tas, ka, lūk, ekonomikas attīstība ir palieninājusies un tas pamazām sāk ietekmēt arī pamatinflācijas rādītāju. Divi faktori mūsuprāt šajā gadījumā ir nozīmīgi, un tajiem vajadzētu pozitīvi ietekmēt turpmākajos ceturkšņos šo rādītāju pirmām kārtām. Mm, pielāgojums, ko mēs esam īstenojuši ar mm, monetāro politiku, un otrām kārtām ir, kā jūs teicāt, ir bezdarba rādītājs samazinies un ir ļoti daudz darba vietu izveidots, vairāk par 9 miljoniem. Un līdz ar to, nu, lūk, algu tā, līmenis pieaug par 2,5% pat. Kā piemēram Vācijā arī darba apstākļi uzlabojas. Un Eirozonā kopumā tieši tāpat, bet, nu, ir, protams, joprojām tāda jautājuma zīme kāpēc šis algu līmeņa pieaugums nav attiecīgi ietekmējis tālāk cenas. Kāpēc nav šī saikne tālāk uz mazumtirdzniecības cenām? Un attiecīgi arī inflācija. Jā, tas mums būs jāanalizē. Varbūt tas ir arī tāds, nu, nepietiekams tirgus eh, struktūru pielāgošanās spēja. Uh, Nu, arī tad šī interneta un digitālā ekonomika šeit varētu atstāt savu ietekmi. Un trešais iemesls, nu, arī vēl jāpēta, tas, nu, lūk, šis digitalizācija, tas mums jāpanalizē. Bet es jau teicu, šo pielāgumu monetārajā politikā mēs īstenosim. Mēs varam šeit, mums ir tāda manevrēšanas spēja un TLTRO arī ir iespējams eh, manevrēt. Mūsu rīcībā ir virkne instrumentu, vēl instrumentu kasta ar politikas lēmumiem, ko varam izmantot. Esam pārliecināti, ka ņemot vērā mūsu projekcijas attiecībā uz uh, šī gada otro pusgadu, un tad neskatoties to, kas notiks ar enerģijas cenām, jo tās pēc, protams, nevaram kontrolēt, tomēr es domāju, ka mums izdosies atkal panākt to, ka šī pamata inflācija nedaudz pieaug, un attiecīgi notiek tāda konverģence uz mūsu mērķi, respektīvi šo mm, inflācijas rādītāju zem 2%, bet pietuvinātu 2%. Nu, tālāk, negatīvās procentu likmes un ietekme uz banku mm, darbību. Nu, pirmām kārtām, negatīvās procentu likmes, jāsaka, ir visai svarīgas, ja vēlamies veicināt ekonomikas darbību. Un šāda veida ekonomikas, ekonomikas darbības veicināšana mm, nu, bija ļoti veiksmīga. Sam palēnājums bija 18. gada sākumā, bet kopumā tas ir devis tādu ļoti pozitīvu mm, attīstību, piemēram, arī peļņas rādītājiem uz bankām. Tagad ir palēninājums, bet domāju, ka šī zemā peļņas marža bankām šobrīd pārsvarā nu, ir nu, saistīta arī ar dažādiem citiem faktoriem, ne tikai šīm negatīvajām procentu likmām. Es domāju, ka kopumā tas saistīts ar dažādiem struktūra faktoriem Eiropiem, nu, piemēram, šie NPL jeb eh, neatmaksājumie aizdevumi. Un eh, to, cik lielā, nav tik lielā mērā izdevies tos atgūt vai norakstīt, kā sākotnēji vēlējāmies. Otram kārtām. Uh, Jautājums par izmas, izmaksu efektivitāti un izmaksām pret ieņēmumiem. Šis rādītājs Eiropā ir krietni sliktāks nekā citur pasaulē, vai piemēram ASV. Un visbeidzot, es domāju, jāatminas, ka Eiropā ir ārkārtīgi daudz banku, pat pārlieku daudz banku. Šis banku sektors ir ar pārāk lielu piedāvājumu. Tā pārliecīga kapacitāte banku sektorā Un, attiecīgi, bankām vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šo li lieko kapacitāti izmantot atbilstīgi. Nu, lūk, tāda struktūra faktori, manuprāt, to visu ietekmē. Un tas, protams, ir saistīts arī ar šo pārliecīgās kapacitātes novēršanu. Un es domāju, ka šie faktori ir krietni nozīmīgāki eh, banku darbībā nekā šīs negatīvās procentu lekmes vai pazeminošās procentu likmes, ko esam piedzīvojuši šai, mm, šai, pēdē, šai pēdējā laikā. Un visbeidzot, Banku savienība un Edis pabeigšana mums šķiet ārkārtīgi svarīga. Domājam, ka Edis ir ļoti svarīgs pavērsienu akmens. Tas būtiski ir šāds Banku Savienības trešais pīlārs, kas mums ir vajadzīgs. Zinu, ka tas nav, tās nav vienkāršas diskusijas, jā, jo nu, paralēli, protams, tiek runāts arī par to, kā šo risku mazināt, savstarpēji uzņemties, sadalīt. Bet, nu, tik un tā mm, saprotam, ka ēdis ir svarīgs Un jāsaka, protams, ka šo tiesību aktu nebūs viegli pabeigt, un ja to nepabeigsim, tas negatīvi ietekmēs Banku Savienību un visu kopējo banku nozari. Un tad ir vēl arī citi elementi, nu, piemēram, šie attiecīgi kapitāla tirgus, eh, savienības elementi, kas vēl jāpabeidz. Un šie lēmumi par Banku Savienību un Kapitāla tirgus savienību būtu jāpieņem uh, pietiekami ātri, nodrošinot pietiekamu fiskālu kapacitātu un instrumentus, lai varētu darboties precikliski. Lielas paldies! Paldies, Pervanš Beres, es un D grupas vārdā. Paldies, eh, bankas eh, viceprezidenta. Jūs eh, runājat kārtīgi reiz par budžeta kapacitāti, jūs to pieminējāt ievadrunā, un visi patur prātā ļoti spēcīgo formulējumu no bankas vadītāja puses sakot, ka vajag virzīties uz priekšu un ka ir jāvēl pārkārto institucionāls lietas, lai nodrošinātu labu pārvaldību. Acīm redzami, lietas eh, šajā virzienā padomē nevirzās. Mēs redzam, kā ir komisijas priekšlikums, kas tika uzskatīts par pieticīgu, bet vismaz, kas eh, paud rūpes par stabilitāti Eirozonā. Un tas var tikt izkliedēts eh, padomis sarunās, kas koncentrējas uz struktūrālām reformām. Jūs aprakstījāt kontekstu, kādā veidojas Eiropas monetārā politika un riskus, vai šie riski skatas tur tirzniecību, vai tie iestātos pēc uh, potenciālā Brexita un uh, šajā politiskajā vēstījumā par gadu pārskatu, kāds būtu jūsu vēstījums Eiropas likumdevējiem? Un jums vajadzīgais ietvars, lai vei iztenotu e, monetāro politiku, politiku, kas atbilst stabilitātes un efektivitātes prasībām, jo šķiet, ka šīs jomas nav pietiekami ņemts vērā. Iespējams, kā mans pirmais vēstījums nozīmē to, ka monetārā politika nav visspēcīga. Monetārā politika ir daļa no ekonomikas politikas kokteļa un fiskālā politika šeit ir ar nozīmīgu lomu. Agrāk nereti mums likās, ka monetārā politika ir vienīgais pieejamais rīks, lai izvestu eirozonu no krīzes. Un Šajā sakarā ECB ir pastrādājusi, mēs varam redzēt rezultātus, bet mums ir jāņem vērā tas, ka monetārā politika nav vienīgais pieejamais instruments, ka ir arī citi politika, eh, ekonomi, eh, ekonomiskās politikas instrumenti, kas ir ļoti būtiski. Par fiskālo eh, politiku runājot, mums jārunā par fiskālo politiku nacionālo valdību līmenī, ko, ir jā, kur ir jāatbilst stabilitātes paktu prasībām. Tas ir ļoti svarīgi, jūs to lieliski apzināties. Un, arī to, ka ikvienas valsts fiskālā pozīcija ir atšķirīga, bet ir atsevišķas valstis, kurām šī fiskālā telpa ir jāizmanto, lai stiprinātu aktivitātes. E, ir valstis ar augstu līmeņu parādu, ar augstu publiskā līmeņa parādu. Un ja vēlaties dzirdēt manu viedokli, tad, lai būtu konsolidēts skatījums uz fiskālās politikas nostādniem Eiropas valstīs, e, tam ir jābūt stabilam. Otrkārt, mēs pilnībā atbalstam priekšlikumu veidot e, konsolidētu fiskālo instrumentu Eirozonai, kam būtu ne tikai konkurētspējas vai efektivitāte, efektivitātes mērķi, bet ir arī jādomā par efektivitātes mērķiem, domājot par gadījumu, kad asimetrisks šoks skār pilnībā vai daļēji eirozonu. Es domāju, ka šāds apvienojums manevrēšanas telpā atsevišķām dalību valstīm, kurās var veidot ekspansīvāku fiskālo politiku, kā arī anticikliskās fiskālās kapacitātes veidošana ir ļoti būtisks. Un tāpat es nu, esmu cie, nelokāms struktūrālo reformu piekritējs. Tās ir nepieciešams ekonomikā, vidējā termiņā un e, vienlaicīgi tādām ir jānotiek viscaur eirozonā, bet, protams, monetārā politika nevar būt. Vienīgais elements mums te tā ir jāstā, jāsaista ar fiskālo politiku un ar struktūrālām reformām un ar pareizo politiku politikas kokteili mēs varēsim nodrošināt izaugsmi vidējā un ilgā termiņā. Paldies! Ramons Tremosa, nākošais runātājs. Paldies, priekšsētētāji! Esiet sveicināti, Degindos kungs! Man jums ir vairāk jautājumi. Un pirmkārt, viens attiecas uz eiro eh, Eiropas centrālās bankas caurskatāmību. Kā jūs zināt, šajā parlamentā un iepriekšējā sasaukumā eiro deputāti izdarīja spiedienu, lai mēs varētu iepazīties ar skaitļiem no Targa 2 programmas, ar gadu pārskatiem, kas tiek regulāri piestādīti, un šobrīd mēs izdarām spiedienu, lai Eh, būt, tiktu publiskoti eh, sēžu protokoli, un arī pēdējo gadu laikā 40 ekonu locekļi publiski pieprasīja no ECB, lai tiktu publiskoti eh, nosaukumi un uzņēmumi, kuri un vārdi, kuri guva labumu no atsevišķu centrālo banku parādu um, iepirkšanas. Vai būs jauni plāni šajā sakarā vai tiks publiskoti vārdi un uzņēmumi un skaitļi un pasākumi? Otrs jautājums. Mēs runām Eiropā par iespējamām banku sapludināšanām. Vācijā saplūda Deutsche Bank un Commerzbanka, tāpat tiek runāts par uh, Ehm, Banko de Savadel un bankas aplūšanas. Tagad tiek runāts par Eiropas bankas kapacitātes eh, pārpalikumu, vai mēs varam dzirdēt kaut ko vairāk un arī konkrēts vārdus. Un eh, visbeidzot daži vārdi par NPL, par neatgūstamiem vai grūti atgūstamiem aizdevumiem. Mario Draghi uzstājās vairāk kārtīgi šajā eh, sakarā un novembrī atbildēja uz manu jautājumu eh, tādējādi, ka viņš eh, par cēloni šādiem NPL min to, ka netiek efektīvi īstenota uh, Eh, direktīvu par novēlotajiem maksājumiem. Tas nozīmē direktīta pārkavēšanos. Tomēr Spānijā, piemēram, nepastāv sankciju likums, lai multinacionālie uzņēmumi, kuri divu gadu, divus gadus var maksāt rēķinus MBU, un arī šajā sakarā Mario Draghi skaidri norādīja, ka es vēlos apsūdzēt ne tikai lielos uzņ multinacionālos uzņēmumus, bet arī valstis, kuras gadu garumā nav pildījušas savas saistības pret MVU, un tas vēl kās jau gadus, un atsevišķās valstīs tas uh, e, nozīmēja masveidu bezdarbu. Dienvidu valstīs Dānijā, piemēram, tāds nebija 2010. gadā, savukārt Spānijā bija. Un tāpat uh, ir e, ja bažījās par krīzes e, iestāšanos par pārredzamā nākotnē, jo Eiropas likums neprasa šo prasību izpildi visās valstīs. Paldies, Tremosa kungs, jūs uzdevat trīs jautājumus. Viens no tiem attiecās uz iespējumu sapludināšanu eh, banku nozarē, un viens eh, attiecās uz NPL un novēlotiem maksājumiem. Bet, un es sākšu ar trešo jautājumu par NPL runājot un novēlotiem maksājumiem kavēšanās ar maksājumiem notiek, un nereti ir tā, ka lielie uzņēmumi nemaksā ma mazajiem saskaņā ar paredzētajiem maksājuma nosacījumiem. Tāpat arī valsts sektors eh, norēķinās samērā vēlu. ir izveidota parasti dalībvalsts likumdošana, lai novērstu šādas situācijas, un tā, vai arī, ja tās nav, tāda ir jāveido, jo, kā jau jūs sacījāt, piemēram, eh, palēninoties ekonomikai, ja ir kredīti izsīkums, kurš iestājās pirms septiņiem, astoņiem gadiem un vienlaicīgi ir Eh, valsts administrācija, kurā kavē maksājumus maziem uzņēmumiem, tad šīs kredīta izsīkums krietni paplašinās un ir jūgtamāks. Tāpēc ir eh, jāsakārto vēlo, no vēloto maksājumu jautājums. Tālāk eh, runājot par banku sapludināšanu un konsolidācijām, es tagad nevēlos nosaukt nevienu konkrētu banku vai vārdu, bet Eiropā. Um, mums ir visai piesātināta banku nozara un atsevišķos gadījumos tas nozīmē pārliecīgās kapacitātes likvidāciju un arī tas ir faktors, kas stāv aiz zemās peļņas spējas vairākām bankām Eiropā. Līdz ar to eh, viena no iespējām ir samazināt izmaksas un gūt lielāku efektivitāti. Bet mēs ECB eh, e lielu uzmanību pievēršam pārobežu konsolidācijai starp bankās. Tādu gadījumu pārāk daudz nav bijis, ir bijuši darījums starp Spāniju un Portugāli, bet e, ārpus tā nekas pārāk būtisks nav noticis. Jo, ja būtu banku savienība, tāds būtu reālas Eiropas bankas, kuras ir klātesošas vairākās valstīs, un tas varētu būt nozīmīgs veistījums lai pabeigtu Banku Savienību, un tas būtu pareizais vēstījums vienotajam tirgum bankām. Un visbeidzot, jūsu pirmais jautājums par caurskatāmību. Pilnībā varam piekrist, ka caurskatāmība ir ļoti nozīmīga, bet runājot par konkrētiem nosaukumiem un vārdiem, to nosaukšana varētu uh, Eh, tas varētu izraisīt eh, situācijas sagrozīšanu tirgu un nevēlamā virzienā. Jūs zināt mūsu nodokļu un politiku, izvairīties no publiskošanas, jo blakus efekti varētu eh, šajā gadījumā būt nevēlami. Paldies! Mums nav pārobežu eh, sapludinājuma, eh, saplūduma starp bankām, jo ir regulatīvie um, mm, pamudinājumi trūkumi, un tiem ir atkal savi iemesli. Nu, Vārds sakot, mēs ceram, ka mēs šos trūkumus varēsim novērst nākošā sasaukuma laikā. Nākošais runātājs ir Marko Vallī. Paldies, priekšsēdētāji. Man būs jautājums attiecībā uz ECB mērķiem. ECB loma ir garantēt cenu stabilitāti. Tā ir daļa no jūsu mandāta. Un pēdējo mēnešu laikā mēs konstatējam, ka samazinās inflācija, tā tuvinās diviem procentiem, tāpēc ir um, mēs atbrīvojamies no slodzes eh, un nastas eh, monetārajā politikā. Bet šobrīd mēs redzam, ka eh, visi rādītāji liecina par monetārās politikas neveiksmi un kā banka nespēja noturēt šo 2% inflācijas mērķi. No šejienes izriet mans jautājums. Tas, kas tika paveikts finansējuma jomā. Vai šajā sakarā mēs neatgriezīsimies pie kvantitatīvā īzinga, ņemot vērā to, ka pie ekonomiskās perspektīvas nav visai pozitīvas? Pirmkārt, esmu sekojis E, pēdējā laika inflācijas ietekme, jūs redzat, un, un to dzinēju spēku, jūs redzat, kā to ietekmē enerģijas cenas un šobrīd tās notur inflācijas līmeni 1,4% līmenī, kas ir. Um, kas neatbilst mūsu mērķim tuvu diviem procentiem par pamatinflāciju runā, jo tas ir būtiskāks jautājums, jo tas ir stabil, tā ir stabilā inflācijas sastāvdaļa. Un mēs sak, redzam, ka šomēnes ir pātrināšanās process un to var saistīt ar ekonomikas palēnināšanos savukārt, ja ekonomiskā at, aktivitāte atveseļojas gada otrajā pusē, to arī mēs iestrādājām savā gada, gada prognozē un paredzam, ka pirmā gada puse ekonomiskā aktivitāte būs vāja un gada otrajā pusē tā atgūsies. Uh, you know, be... Un tas būs atbalstošs pasākums, lai uh, uh, noturētu inflāciju līmenī. Tāpat mēs eh, esam paredzējuši Eh, labvēlīgus eh, finansiālos eh, nosacījumus attiecībā uz finansējumu pieejamību. Šobrīd ir ļoti labvēlīgi finansiālie nosacījumi, bet vienlaicīgā algu līmeņa pieaugšana Eh, veido jautājumu zīmi, kas notiks tālāk. Mēs redzam, ka eh, algas pieaugs ar 2,35%. Eh, Citās Eiropas valstīs to pieaugums ir pat vēl straujāks. Kāpēc algu pieaugums neatspoguļojas mazum cenās? Šeit var būt dažādi skaidrojumi ka, tas ir, ka tās ir iepriekšējās krīzes sekas vai arī tirgus struktūrālās izmaiņas. Vai kaut kādas parādības, kas pagātnē nebija vērojamas, eh, vai kuras bija intensīvākas nekā šobrīd. Eh, mūsu rīcībā ir visai plaši alternatīvie instrumenti pēdējā padome e, izlēma uzsākt jaunu sēriju ar uh, uh, Telterolu jau trešo sēriju šiem pasākumiem, kuri tiks izziņot tuvāko nedēļu mēnešu laikā. Un mēs esam finansējuši daudzas bankas, eh, turot šo finansēšanu kontrolē, un arī vienlaicīgi mēs atlikām uz vēlāku datumu eh, iespējamo procentu likuma pieaugumu. Un gadījumā, ja notiek kaut kas dīvains, un mēs redzam, ka mūsu mandāts netiks izpildīts, tad eh, nav nekādu šaubu, ka mēs mēģināsim gan ar jums tikties un izpildīt mūsu mandātu un izmantosim visu mūsu rīcībā un rīku kastē esošās iespējas. Paldies! Stefans Gerots. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu klātbūtni un jūsu uzrunu. Mans pirmais jautājums jau tika apskatīts attiecībā uz procentu likmēm. Līdz ar to man atlikuši divi īsi jautājumi. Pirmais no tiem saistīts ar Target 2 līdzsvaru trūkumu pēc posma, kad target divi eh, bilants trūkums ir samazinājies, tagad jau kādu laiku tas pieaug. Vai tas rada bažas ECB, un ja tā ir, vai jūs taisties kaut ko darīt eh, ar šo tendenci? Otrs jautājums saistīts ar Brexit. Vai ir kāda sadarbība, eh, diskusijas ar Anglijas banku, lai kaut kādā veidā ierobežotu negatīvās Brexit sekas. Vispirms par Target 2. Jūs jau zinat, ka atšķirība pieaugums Target 2 ietvaros ir saistīts ar centralizētu APP programmas īstenošanu kas ir līdzis pieaugt šīm atšķirībām starp eh, dalību valstīm. bet tā īsti nav atbilde uz eh, tām bažām, eh, kas eh, bija saistīts ar situāciju krīzes vidū. Tas drīzāk saistīts ar operatīviem jautājumiem, dēļ tā, ka APP programma tiek īstenota centralizēti, un tā kā mēs esam izbeiguši neto iepirkuma fāzi APP programmai tad mēs sagaidām, ka tuvākā nākotnē šīs atšķirības sāks mazināties. Līdz ar to mēs redzēsim konverģenci attiecībā uz dažādu valstu bilancēm, tā ka divi sistēmas ietvaros. Brexit jautājums, protams, ir ļoti aktuāls. Sekas eh, Brexit bez vienošanās gadījumā būtu pārvaramas bet tās nevar saukt par nebūtiskām. Kāpēc tās būtu pārvarams, manuprāt? Tādēļ, ka dažādas Eiropas Savienības iestādes un arī valstu valdības ir pieņēmuši lēmumus un pasākums, lai eh, līdz minimumam samazinātu ietekmi, kas izrietētu no izstāšanās bez vienošanās, kas ir ļaunākais scenārijs, kā jūs zinat. Vienlaicīgi privātais sektors arī ir labāk sagatavots Eh, šādam scenārijam nekā tas bija pirms pusgada. Tā kā šeit var runāt par to, ka tas uh, ir ne tikai pārvarams, bet vai tas uh, nav gluži nebūtisks. Kāpēc? Tāpēc, ka tirgi nav vēl iekļāvuši cenās iespēju, ka Brexit varētu notikt bez vienošanās. Pieņemot to, ka uh, iestājas šis ļaunākais scenārijs. Nu, mēs nezinām, kā būs, bet jāgatavojas tiešām ļaunākajam. Mēs šobrīd eh, jau tā piedzīvojam globālās un arī Eiropas eh, ekonomikas eh, izaugsmas samazināšanos. Un tam ir daudzi faktori. Līdz ar to Brexit bez vienošanās, kas tirgiem nav iekļautas cenās. Līdz ar to viņi piešķir mazu iespējamību, ka šāda izstāšanās bez vienošanās varētu reāli notikt. Tas varētu kalpot kā tāds eh, pastiprinošs faktors negatīvajām sekām un radīt lejupējošas tendences. Uh, pa, e, palielinot šo Eiropas ekonomikas izaugsmas samazinājumu tempu. Mēs varam, protams, diskutēt par ietekmu uz CCP, um, apdrošināšanas nozari, atvasinātajiem instrumentiem un tā tālāk. Protams, ka šī situācija var pasliktināt uh, negatīvos faktors, kas jau tā šobrīd eh, bremzē izaugsmas temps Eiropā. Tāpēc eh, Brexit bez vienošanās varētu būt kaut kas tāds, kas absolūti nav nebūtisks. Uh, actually, yeah, that time is sorry. Now let's um, Jonas Fernandes. Jonas Fernandes tālāk. Bienvenido. Labdien! Esat sveicināti, vicepriekšsēdētāja kungs. Prieks jūs redzēt šeit. Un redzēt arī darbu, ko ECB ir paveikusi. Uzklausīt arī jūsu sniegto informāciju reaģējot uz mūsu pēdējos gados paustajiem priekšlikumiem. ECB un ECB priekšsēdētājs ir parādījuši, ka ir ļoti sekmīgi komunicējuši. Piemēram, komunikācija par monetāro politiku ir bijusi ļoti nozīmīga. lai sasniegtu ECB nosprausto mērķi, tuvoties 2% inflācijas. Bet pēdējās nedēļās es ECB komunikācijā esmu konstatējis zināmu apjukumu. Pirmkārt, pēc pēdējās sanāksmes mēs dzirdējām, ka ir jānotiek monetārās politikas pielāgošanai un izaugsmas prognozes eh, būtu jāpārskata uz leju. Izskatās, ka ECB varētu būt nepieciešams tuvāko mēnešu laikā iepludināt lielāku likviditāti tirgu. Un tas bija tas, ko mēs dzirdējām. Bet pēc tam nāca oficiāls paziņojums no ECB, un pagājušajā nedēļā ECB priekšsēdētājs runāja par to, ka būtu iespējams pārskatīt negatīvas procentu likumus noguldījumiem. ECB reģistros. Tas man liekas dīvaini. No nu, vienā nedēļā mums vajag vairāk likviditātes, lai varētu turpināt monetāras politikas pielāgošanu, bet nedēļu vēlāk jau tiek diskutēt par procentu likumu pārskatīšanu un tiek runāts par pilnīgi pretēju lēmumu tam lēmumam, kas pieņems nedēļa agrāk. Līdz ar to vēlos jautāt jums par šo negatīvo procentu likumu pārskatīšanu, vai ECB ir pieņēmusi lēmumu šajā jautājumā. Un cik lielā mērā šis paziņojums varētu radīt apjukumu komunikācijā, kuru veicat saistībā ar monetāro politiku. Paldies Fernandes kungam! Vispirms vēlos precizēt. Daļa no mūsu komunikācijas it īpaši par pad ECB padomus pieņemtajiem lēmumiem pirms divām nedēļām, bija tāda, ka mēs atlikām prognožu vadlīnības eh, pieņemšanu par procentu likmēm no vasaras beigām līdz, eh, principā, šī gada beigām. Līdz ar to par iespējamiem procentu likas straujiem kāpumiem mēs savā paziņojumā skaidri pateicām, ka mēs to atliekam. Tas, manuprāt, e, līdzinās iepriekšējiem uzņemtajiem kursam. Mēs tagad e, vairāk pielāgojam savu monetāro politiku. To papildināja arī TLTRO numur 3 programma, kas iet līdzīgā virzienā. Mēs turpinājām arī e, savu monetāro politiku, refinansēšanas operācijas līdz 2021. gada martam vismaz. Līdz ar to visa komunikācija gāja vienā virzienā. Tā bija reakcija uz ekonomikas izaugsmas tempu pazemināšanos. Un redzot arī inflācijas kāpuma pazemināšanos. Līdz ar to līdz 19. gada beigām mēs nesagaidām nekādu pieaugumu negatīvajām procentu likmēm vispār. Šeit tiek runāts par to, ka būtu iespējams izvairīties vai pilnībā izslēgt negatīvu procentu likumu piemērošanu bankām, kas nogulda savus resursus Eiropas centrālajā bankā, bet tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas ir kaut kas tāds, kas nav ticis apspriests. Nē, ehm. nē ECB valdē, nē ECB padomē, bet eh, tas principā ir pilnīgi cits jautājums, un varu sacīt, uh, ka, protams, mēs turpinām analizēt iespējamās alternatīvas, jo mēs neesam vēl pieņēmuši nekādu lēmumu, jo ECB valdē un padomē šādu lēmumu joprojām nav pieņemti. Paldies, Gerolda kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Man vēl ir jautājums vicepriekšsarētāju kungam attiecībā uz Brexit. Paldies, ka jūs tik atklāti izteicāties savās atbildēs. Runājot par valūtas maiņas likmi starp britu mārciņu un eiro, līdz šim, it īpaši pēc pirmā balsojuma par Brexit eh, pārstāvu palātā, tika sagaidīta devalvācija Britu mārciņai attiecībā pret eiro, bet tas nenotika. Tas bija pārsteigums, jo bija gaidīts pretējais. Bet daļa varētu būt saistīta ar jūsu vērtējumu, ka tas līdz šim vēl nav iestrādāts cenās. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs sagaidat, Britu mārciņas vājināšanos pret eiro pēc tam, kad būs skaidrs, ka Brexit notiks bez vienošanās. Es jau nezinu, kāds būs iznākums. Varbūt, ka jums ir vairāk informācija nekā man. Man jābūt ļoti pieticīgam šajā jautājumā. Ļoti grūti zināt šobrīd, kāda veida Brexit notiks galu galā. Es nemaz necentīšos eh, radīt iespēju, ka zinu to, kas notiks tuvākajā nākotnē, bet varu tikai atkārtot. Scenārijs bez vienošanās eh, tirgos nav atmests. Ja tas tā notiks, Un es nezinu, vai tas tā būs vai nē, bet gadījumā, ja tas tā notiks, tas ir ļaunākais scenārijs. Tirgi tad, protams, reaģēs. Nu, tāda ir realitāte. Un pat ja tas, kas notiek, atšķiras no bāzes scenārija. Un tad tam var būt dažādas izpausmes, piemēram, valūtu maiņas likme, ehm, kapitāla tirgu vai kā savādāk. Bet eh, tas pat nav svarīgākais, kā reaģēs konkrētas valūtas, mārciņa pret eiro, piemēram. Bet runa ir par sliktām ziņām. Eh, vienošanās trūkums ir sliktas ziņas, kas nāks pa virsu jau esošai ekonomikas nestabilitātei, kur šobrīd eh, notiek izaugsmas pazemināšanās. Tas būtu vēl viens faktors, kas varētu negatīvi ietekmēt atvesļošanos, kurai vajadzētu notikt saskaņā mūsu prognozēm gada otrajā pusē. Bet šīm izpausmēm, protams, ļoti liela nozīme, kā jūs zinat. Tirgi īsti negaida šādu scenāriju un būs jāsako ļoti rūpīgi tam. Pervanš Beres. Nu, jūs nu pat arī runājāt par norādēm attiecībām uz to, ka ECB šobrīd eh, nodarbojas ar ESG kritēriju iztenošanu, un, protams, arī tur pastāv konkrētas bažas Respektīvi, nepieciešami pārliecināties, ka Eiropas monetārajā politikā tiek ņemti vērā arī cita veida mērķi un Parīzes vienošanās um, konteksta. Un tāpēc iepirkuma programmā arī jāatspoguļo stratēģija par šo līdz diviem grādiem Celsija temperatūras uh, samazinām, jeb respektīvi. Um, vēlmi no tā atturēties. Un ECB ir, jāsaka, šobrīd tāda pretēja stratēģija faktiski nekā tā, ko mēs īstenojam klimata sasilšanai pretojoties. Tēc runāju par ikgadējo ziņojumu, runājot gribēju jums prasīt tādu sīkāku izklāstu par to, kas pagājušā gada laikā veikts personāla stratēģijas jomā. Konkrētāk jautājums, kas mūs vienmēr, arī, mūs vienmēr rada bažas, šie nosacījumi sarunām par sociālajiem apstākļiem. Un, un vēlmi panākt uzlabojumus arī pārvaldībā ECB. Well, climate, uh, climate... Tātad par klimatu pārmaiņām. Manuprāt, tas ir kas tāds, kas arī turpmāk būs svarīgs. Pavisam skaidri pateikt finanšu sistēmai, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem, ka klimata pārmaiņas varētu būt un visdrīzāk būs, ja mēs neiztenosim nepieciešamos pasākumus, jauns, svarīgs struktūrāls finanšu stabilitātes risks. Mums ir jādara zināms bankām, ka klimata pārmaiņas var izraisīt draudus, radīt izaicinājumus viņām finanšu stabilitātes jomā. Nu, pirmkārt, jau tā ir realitāte, bet no otras puses, kā mēs varam īstenot šāda veida signālu, kā mēs varam nodot to bankām, finanšu sistēmai kopumā. Parasti, kad mēs īstenojam savu vērtējumu par finanšu riskiem, līdz šim mēs neesam iekļāvuši tur klimata pārmaiņas, bet mēs sāksim to darīt savos pārskatos piemēram, arī jautājums par kiberuzbrukumiem. Līdz ar to klimata pārmaiņām būtu jābūt nepārtrauktam elementam, ko paturam prātā, kā struktūrālam finanšu stabilitātes riskam vai draudiem finanšu sistēmai. Tas sūtītu skaidru signālu no mūsu puses, kā uzraugiem, kā tiem, kas atbildīgi par monetārās politikas īstenošanu un finanšu stabilitātes mērķu sasniegšanu. Līdz ar to mūsu gadījumā klimata pārmaiņas aizvien vairāk tiks iekļautas mūsu pārskatos par finanšu stabilitāti, kā potenciālais risks un tā tālāk. Tā kā to mēs noteikti iekļausim. Un otrkārt, attiecībā uz dzimumu līdztiesību, dzimumu līdzsvaru Tas ir jautājums, kas ļoti svarīgs. Diemžēl situācija ir tāda, kāda nu tā ir ECB padomē. Es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā būs zināmas izmaiņas un situācija kļūs līdzsvarotāka arī valdē, un es to atbalstu pilnībā. Un ne tikai ECB valdē. Uh, Tas ir daļa no ECB personāla politikas kopumā. Ir jāmēģina panākt līdzsvars, kas ir ļoti svarīgi iekļaušanas kontekstā un dažādības kontekstā. Paldies! Ļoti īsi viena minūte, Tremoza kungs. Jā, pavisam īsi. Turpinu tikai uh, atsaucoties uz vienu no atbildēm, ko Diņindus kungs sniedza man par caurskatāmību. Varbūt es nepietiekami precīzi izteicos. Degindus kungs sacīja, ka ECB izvairās uzņēmuma nosaukumu minēšanu, lai neizraisītu uh, ietekmi tirgus. Bet pirms diviem gadiem ECB nāca klajā ar CSPP uzņēmumu nosaukumiem. Un tā, manuprāt, ir laba praksa, kas būtu piemērojama arī PP3 un ABSPP. Varbūt jūs varētu eh, komentēt arī to, jo tas noteikti būs aktuāls jautājums arī turpmāk. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Mēs esam publiskojuši uzņēmumus, kuros veicām investīcijas, bet tas, ko mēs nepubliskojam, ir sensitīvāka informācija, respektīvi to, cik daudz mēs iegūdam katrā no uzņēmuma, bet jums ir pilnīgi taisnība. Paldies! Paldies vicepriekšsēdētājiem Degindas kungam par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Diemžēl mēs esam priekšvēlēšana situācijā, kas diemžēl jau ir normāli šim brīdim. Bet diskusija bija ļoti, ļoti interesanta. Tāpēc paldies jums un ECB kopumā par līdzinējo ļoti labo sadarbību. Tagad īss pārtraukums, jo ir nepieciešams apspriesties ar ēnu referentiem pirms skatām nākamo punktu. Tāpēc tagad desmit minūšu pārtraukums. Paldies!